We start. Good evening, colleagues. Um... Labu vakaru, kolēģi. Ja jums nav iebildumu, tad mēs varētu uzskatīt darbu kārtību par apstiprinātu. Valodu profils ir šāds. Tūkojums nav no pieejams dāņu, mātiešu, horvātu, gēlu un un mums ir um, 20.30 paredzēts elektroniskais balsojums. Tāpēc sagatavojiet savas balsošanas kartītes. Un visbeidzot, nu tad 9 vēlos apstu iepriekšējo 17. gadu sēžu protokols. Ja jums nav iebildumu, tad uzskatīsim to par apstiprinātiem. Līdz ar to nonākam pie mūsu vienīgā darba kārtības punkta, izņemot balsojumu, protams. Un tā ir viedokļu apmaiņa, respektīvi pirms prezentācija, ko sniegs Julians Kings par aizsardzības savienību. Vēlos teikt paldies kolēģiem, kas bija sagatavošanās sanāksmēs, kas notika 5. septembrī šķiet tā bija lieliska sanāksme ar Eiropolu un Interpolu dienestu pārstāvjiem. Mums bija strateģisks dialogs. Domāju, ka tas bija ļoti labi sagatavošanās darbs šodienai. Un es zinu, ka nāks deputāti, ja sanāks vēl, es domāju, laika gaitā sanāks mējot uz priekšu, bet ļoti svarīgi lai šāda sanāks mums norisinās šobrīd, un tāpēc, kā koordinātori lēma, tad divreiz gadā mēs pievērsīsimies konkrētiem jautājumiem, runāsim ar to ar komisāru. Kā jūs zinat, pirmā no tām notika 23. martā, tad pievērsāmies esošos informācijas apmaiņas sistēmas eh, jomai, drošības jomā, un šodien runāsim par terorismu apkarošanu. Tātad, kā jau teicu, sagatavošanās darbu laikā ieguvām diezgan plašu informāciju par visiem šiem jautājumiem. Un šodien vēlamies uzklausīt tieši komisāru pašu. Vēlamies dzirdēt, kāda ir viņa uzskata un analīze attiecībā uz galvenajām pieejām, kā apkarot teroristu pro propagandu Tas ir viens no ļoti izšķirīgi svarīgiem jautājumiem. Redzējām sagatavošanās sanāksmu laikā, nu vismaz tie kolēģi, kas tajās bija, cik ļoti svarīgi ir, piemēram, internetā noņemt šo saturu, kā nepieciešams šo eh, pārvirzīšanas modeli īstenot papildus kampaņas un tā tālāk. Un, uh, Uzklausījām arī visas šīs organizācijas par to, kādas ir šīs dažādās pieejas un tā tālāk. Arī parlaments sagatavoja ļoti labu dokumentu, kurā tad apkopoja visu šai jomā veikto pēti, pētniecību. Nu, ja nesat ar to vēl iepazinušies, tad dariet to, tas ir pieejams uh, kā fona dokuments šīs dienas sanāksmē. Lūdzu, apskatiet to tad vismaz pēc sanāksmes. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība jau ir iedavus, davusi savu ieguldījumu īstenojot um, brīvprātīgu rīcības kodeksu, un pagājuši trešdien saņēmām papildus informāciju par šīm niansēm, bet trūkst kopēja definīcija, to trūkst skaidrības, tas bija tāds problēma jautājums, to apspriedām ar kolēģiem, kas piedalījās trešdienas sanāksmē. Nu, Tas ir viens no tiem kritiski svarīgākiem jautājumiem mūsu divreiz gadā noturamajās sanāksmēs, un tāpēc priecājos, ka komisārs varēs šovakar būt šeit un pievienoties. Pievienošies ir arī deputāti, un tāpēc komisāra kungs tagad došu jums vārdu uz desmit minūtēm. Šis ir izšķirīgi svarīgs jautājums, un turklāt gribētu arī minēt, ka ir šeit kolēģi no īpašās komitejas Nu tad lūdzu, komisār kungs, jums vārds uz desmit minūtēm. Interesanta tēma. Jā, lūdzu. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo drošības dialogu. Tiešām sagatavošanās darbs ir bijis iespaidīgs. Nezinu, vai pat spēšu to pilnībā tā novērtēt, bet es varbūt, ka tad jautājumu atbilžu un sadaļā varam pievērsties vēl papildus lietām. Es vēlētos mazliet paskatīties arī vēl arī uz profilaktisko jomu papildus tam, kas skatām šodien. Jo, protams, profilaks vienmēr labāk nekā ārstēšana pati. Uh, Ja runājam par terorismu finansējumu šā gadījumā un to, kā teroristiem šos finanšu resursus nogriezt. Bet, protams, jā, fokusēšos pārsvarā tieši uz to, ko jūs teicāt, respektīvi, kā tad mums vērties pret radikalizāciju, kā to identificēt, kā reaģēt uz dažādu veidu brīdinošiem signāliem, kā piedāvāt alternatīvas pozitīvas vēstis um, dažādām riskam pakļautām kopienām un individiem. Nu, jo tālāk virzamies uz priekšu ar. Uh, šīs telpas apspiešana, kurā teroristi var darboties, jo skaidrāk, protams, kļūst tas, ka mums ir jācīnās ar, pašiem, ar pašu sakni šai radikalizācijai šo vardarbīgo mm, ideoloģiju. Mums ir jāspēcina savu riskam pretoties spēju gan kopienā, gan individiem, lai vērstos pret šādu terorismu propagandu. Internetam šeit, protams, milzīgu lomu spēlējam ļoti daudzos uzbrukumos, ko piedzīvojām pēdējos mēnešos. Tieši siešaistas līdzekļi tiek izmantota, lai, lai pieredinātu, no apmācītu cilvēkus, piesaistītu viņus, lai izplasī, izplatītu propagandu un uz to veicinošas runas. Nu, tas, šie terorismu nodziegumi ir tikpat nopietni turpina tiešās te, gan arī, reāli, gan arī pārējā dzīvē. Neviena organizācija un neviena struktūra nevar viena pati vērties eh, pret terorismu šai ļoti sarežģītajā vidē. Un to ļoti labi mums atspoguļoja nesen mm, sniegtie pierādījumi, par ko izklāstīja mums liecinieki. Jāstrādā nozarei kopā ar valdību un citiem aktieriem. Jūs zinat, pastāv internet fórums, kur apkopots dalībvalsts arī citas eh, partneru valstis - Eiropolu, EFTA un arī vēl īpaši radikalizācijas apzināšanas tīkla pārstāvi, cita veida tīkla un organizācijas akadēmiķi. Uh, cilvēki, kuriem šī joma vienkārši interesē, nu, un, protams, arī lielie internetu uzņēmumi paši tajā līdzdarbojas, jo tas ir veids, kā vērsties pret šiem spēkiem. Pēdējo divu gadu laikā šis fórums ir veicis ļoti labu darbu, gan samazinot šo propagandu, gan arī dzen, piedāvājot alternatīvu vēstījumu. Kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā notika uh, trešais ikgadējais ministru līmena mm, samits Briselē mm, tikšanās. Domāju, ka šīs tikšanas, tikšanās rezultātā Avram Opolskungs un es konstatējam, ka virzamies pareizajā virzienā uzņēmumi izmanto ar vien vairāk šo automātisko identificēšanas metodu, virkni konti, ieraksti internetā ir identificēti un izņemti, nu gan no Twitter, gan no Facebook, nu piemēram, uz dzimumu balstīti pārkāpumi, fašisms un tā tālāk, visas šīs mirkļu birkas un tam līdzīgi tiek identificētas. Uh, Vairāk kā 40 tūkstoši elementu ir identificēti caur šo internetu referālu dienestu un Eiropolu. Darbs tiešām tiek paveikts lielisks Vairāk kā, kā jau teicu, 40 šādu saturisku elementu ir izņemti, bet kas vēl svarīgāk, viņi strādā ar vairāk kā 100 dažādām platformām. Tātad viņi nu, pievērš ne tikai šīm lielajām, bet arī tādām mazākām platformām, kas nav tik varbūt populāras. Dalība valstis arī šo jautājumu uztver nopietni, nu tieši tā, kā gribētos cerēt, tās investē rīcības spējā, tā lai pašas varētu šādu veidu saturu izņemt. Bet, nu, galamērķis vēl savu sasniegts, darbs uz priekšu rītu, un tas ir iznās labi labāk, bet darbs jāpātrina. Mums ir jāspēj uzraudzīt arī tas, kas notiek šobrīd, lai pārliecinātos, ka tas viss notiek konsekventi un pārskatāmi. Mums nav šobrīd konsekventu datu par to, cik ātri šādi postējumi, jeb ieraksti tiek izņemti, jo pārsvarā, nu, tiek, mm, prot, par fašismu datu bāzi runājot, vēl joprojām nav saprotams, cik ātri tieši šie posti, šie ieraksti tiek rakstīti, cik ātri identificēti un novākti, izņemti. Tas arī ir jāpapēta. Un lai arī plat, lielākās platformas ir iekļautas aptvērumā, joprojām ir virkne vēl ļoti daudz mazāku un vai vidēji lielu uzņēmumu, kas nav pilnībā iesaistījušies darbā. Un zinām, ka tie, kas izvieto šo propagandu, protams, meklē tieši šādus vājos ķēdes posmus. Nu, ja lielajā platformā viņi tiek apturēti, viņi meklē citas platformas, tāpēc jādomā arī par uh, tā sauktās ekosistēmas veselīgumu šai, šai jomā. Esmu apņēmības pilni šo darbu turpināt uz brīvprātības pamatiem, tāds arī ir tas pamats, uz kuriem strādājam šobrīd bet esam arī pauduši apņēmību šim parlamentam savā vēstulē, ka mēs uzraudzīsim šo progresu un, ja konstatēsim, ka vajadzīgi papildus pasākumu, tad darīsim visu, lai pārliecinātos, ka nelegāls saturs no tiešaistas formām tiek izņemts, to starp arī domāsim par iespējamiem mēriem, kas varētu būt jāiestrādā pašreizējā tiesību ietvarā. Nu, protams, tālāk ir arī jāizplata šī pret, šī kontrastējošā naratīva, pretējais vēstījums, tātad, nu, kur ir jā, jāiedvesmo cilvēki neiet šo vardarbības radikalizācijas ceļu ceļu, un arī tas, ties, šis saturs dažādā, jāpasniedz dažādās perspektīvās, jāstāst par to, kā radikalizācija var sagraut un viņu dzīves, un internetam arī šeit ar pozitīvu lomu spēlējam, respektīvi tieši šādā veidā var padot roku tiem, kas ir vīlušies, zaudējuši cerības un tā tālāk, un arī par to mēs spriedām internetu formā pagājušajā nedēļā. Tostarp spriedām arī par ļoti lielisko jau paveikto darbu, um, cenšoties uh, pilsoniskai sabiedrībai doties, dot šeit pilnvaras un spēju rīkoties. Kā jūs zinat, mums ir tādas ļoti nopietnas programmas, kas um, tiek finansētas arī ar desmit miljoniem vairākos posmos, kas papildina nacionālos centienus. Un ko vēl arī papildus atbalsta internetu uzņēmumu paši. Pirmajā posmā um, attiecīgais izcīnības centrs organizēja apmācību pilsoniskās sabiedrības kontekstā. Vairāk kā 200 organizāciju bija iesaistīti šajā procesā visā Eiropas Savienībā. Nu pat iz, paudām aicinājumu iesniegt priekšlikumus eh, pilsoniskai sabiedrībai pieteikties uz finansējumu 6 miljonu eiro apmērā projektiem, kas ļautu vērsties pret vardarbīgu ekstrēmistisku saturu tiešaistē, piedāvājot arī alternatīvu un gatavojot šos priekšlikumus, mēs pārdomājām par, daudz, par daudzām no saņemtajām rekomendācijām, gan no jūsu komitejas, nu, kas parādījušies atkārtot, gan arī no citām. Kampaņas, protams, nebūs tādas vienas atsevišķas kampaņas, tās ir jāiestrādā kopējā stratēģija stratēģijā, komunikācijas stratēģijā. Tāpat arī skaidri aicinājumi uz rīcību ir nu, tā, jāīsteno tā, lai tie aizpild šīs plaisas starp tiešsaisti un ne, nevirtuālo realitāti. Ne Jādomā arī par mēģinājumu, lai varētu tikt sasniegtīs īpaši riskam pakļautās grupas dalībniekiem. Turklāt arī jādefinē ļoti tāda realistiska un sasniedzama mērķa, kurus iespējams pēc tam izvērtēt. Mēs tāpat vēlētos uzlabot arī izpratni par to, ko nozīmē vardarbīga radikalizācija, tā lai šie prakti praktizētāji varētu labāk piemērot, izstrādāt šīs schēmas un sistēmas, um, pētniecības um, konkursos arī um, tiek lūdzam izstrādāt dažādas politikas un pasākums, ko varētu pēc tam politika veidotāji izmantot, lai vērstos pret radikalizāciju, tāpat arī, kā piemēram, identificēt šādu teroristisku saturu. Tiešais te ir šādi 15 projekti pēdējos gados jau finansēti, aptuveni par 30 miljoniem eiro radikalizācijas um, apkarošanas izcelības centrs palīdz pilsoniskās grupas dalībniekiem, piemēram, arī tiešais te apmainīties ar domām praksi. Dalība valsts var tādējādi spēcināt savu uh, pieredzi mm, attiecībā uz informācijas kampaņām, resursiem, kas viņu rīcībā un uh, uzklausīt dažādas balsis. Eiropas strateģisko komunikāciju tīklus, es nezinu, vai to apskatījāt, palīdz dalību valstīm izstrādāt pašām savas strateģiskās komunikācijas atbildes šādiem jautājumiem. Un es domāju, ka viss šis darbs tiešām ir ļoti nozīmīgs. Bet Piekrītu, piekrītu jums um, tam, ko jūs sakāt ziņojumā priekšādātāji, ka strateģiskā komunikācija ir jāpatur kā centrāla mm, punkts, centrāla elements šai terorismu apkarošanas politikā. Esam eh, apspriedušies augstu līmeņu ekspertu grupā, kur līdzdarbojas komisija, dalībvalstis, eh, nozars pārstāvi, eksperti un citi, kas saistīti ar šo darbu. Un eh, šai darba grupā vēlamies apkopot visus, kas darbojas, tā teikt, pirmajā frontes līnijā, izglītības jomā, piemēram, kopienās. Uh, Nu, ar valsts iestādēm, lai pārliecinātos, ka šis darbs norisinās saliedēti, saskaņoti. Uh, Un pirmais starposmu ziņojums ministriem tik līdz priekšā pagājušajā nedēļā. Tas aicina pastiprināt vēršanos pret teroristu propagandu, uzsverot, cik svarīgi ir struktūra, svarīgi struktūra darbs šai jomā. Turklāt tiek pausts aicinājums tā struktūrāli pamatot, pamatīgāk rēģēt uz šāda veida eh, jautājumiem. Un mēs mēģināsim konstatēt, ko mēs varam mēs līmenī darīt, lai palīdzētu es varas iestādēm un sabiedrībai darīt savu darbu efektīvāk. Nu, noslēgumā es saprotu, ka man vēl tikai pāris sekundes palikuši, bet, nu, lūdzu, dodiet man mazliet vairāk laika, pavisam īsi pāris vārdos par terorismu finansējumu apkarošanu, jo es saprotu, ka arī šis jautājums ir aktuāls jūsu komitē. Mēs visi labi saprotam, cik svarīgs ir tas darbs, ko veicam šajā jomā. Domāju, ka esam labi pavirzījušies uz priekšu. Man jāsaka, ka būtu labi, ja mēs varētu šo darbu pabeigt Eh, nu, tā teikt, pie piektie, mm, piektā provizoriskā naudas atmazgāšanas direktīvas projekta Igaunijas, um, Igaunijas prezidentūra, Sargentīnī kundze un Kariņkungs pie šiem jautājumiem ir ļoti čakli strādājuši, un mēs pilnīgi noteikti esam gatavi šo darbu atbalstīt. Saprotam, kāpēc ir vajadzīga šī pārskatāmība gala labuma saņēmēja jomā, jo šai gadījumā, tīpaši attiecībā uz trastiem, tieši pārskatāmībai šeit ir galvenais elements. Un šādā ziņā centralizēta informācijas tīkla arī būtu ārkārtīgi augstu vērtējama, tāpēc es vēlu jums veiksmi nākamā trialogā šai jomā. Pirms gada mēs arī nācām klajā ar direktīvas priekšlikumu par definīciju harmonizēšanu un kriminālu sankciju eh, sa, eh, harmonizēšanu naudas atmazgāšanas jomā, tādējādi veicinot pārobežu sadarbību. Šķiet, ka eh, labi, ka arī jums šovakar pat vēlāk par to jau paredzēts balsējums, un paldies par darbu pie šī dokumenta. Es vēlētos turklāt atzinīgi vērtēt arī pozitīvo balsojumu pagājušu nedēļu, ko jūs noturējāt kopējā sanāksmē par priekšlikumu spēcināt kontroli pār mm, naudas līdzakļiem, kas atstājējas. Un paldies visiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Trešais dokuments šai pakotnē bija saistīts ar apusēju atzīšanu attiecībā uz aktīvu iesaldēšanu un konfiskācijas rīkojumiem. Mm, es tiešām vēlos arī šeit no sirds atbalstīt darbu, ko veica Grīsbakas kundze mm, Es ceru, ka visi šie dokumenti līdz vasarai var, varēs tikt pieņemti. Un papildus, protams, nāk arī kiberdrošības pakotne, par ko esam iepriekš runājuši. Turklāt nācām klajā vēl arī ar priekšlikumu par eh, krāpšanu un viltošanas apkarošanu neskaidrs naudas norēķinos. Nu, es ceru, ka tas arī būs vēl viens tāds svarīgs papildinājums darbam, ko veicam šobrīd. Un mēs šobrīd gatavojam direktīvas priekšlikumu, kas tiesību sargājošām iestādēm dos piekļuvu Nacionālo centrālo banku reģistriem, kas tad tiktu izveidot ar šo naudas atmazgāšanas direktīvu, tādējādi atvieglot piekļuvu finanšu datiem šādām tiesību sargājošām iestādēm. Tālāk nu, šie dati arī varētu tik apmainīt ar attiecīgām analogām uh, pusēm uh, dalību valstīs saskaņā ar konkrētiem noteikumiem. Mēs strādājam pie iniciatīvām, kas ļaut uzlabot sadarbību starp izmeklēšanas vienībām un starp tiesību sargājošām iestādēm un struktūrām. Turpināsim izvērtīt nepieciešamību, tehnisko iespējamību, proporcionāli, jeb kāda veida papildus mēriem, kas ļautu atbalstīt šo darbu, kas šobrīd tiek īstenots terorisma apkarēšanas. Ter, ap, finansējuma apkarošanas jomā. Un visbeidzot, kolēģijā kopā ar Dmitru Savramopols mēs liksim priekšā virkni priekšlikumu par savietojamību, sadarbspēju, par ko esam runājuši arī iepriekšējā komitejā. Un, ja piekritīsiet, tad es esmu pilnīgi noteikti gatavs atgriezties pie jums un runāt ar jums par to tajā brīdī, ka šos priekšlikumus rītu būsim to prezentējuši, pieņēmuši kolēģijā. Tas notiks rīt. Nu, tad, tad paldies, un paldies, ka piešķiet arī man nedaudz vairāk laika uzstāties. Paldies, paldies komisāru kungam. Jā, Jūs arī mums atgādinājāt, cik ļoti daudz darba ir, nu, tā teikt, uz mūsu galda šobrīd ļoti daudz dažādi dokumenti. Nu jā, viss šī naudas atmazgāšanas dokumenti, direktīvas arī ir aktuāls. Darbs tiešām tiek veikts apjomīgs pie likumdošanas aktiem. Paldies par šiem atgādinājumiem. Tātad tagad esmu gatavs um, dot vārdu tiem, kas vēlas uzdot jautājumus, bet iesākumā varbūt viens tāds jautājums. Jautājums par, nu, aptvērumu, teiksim. Es varbūt vismaz drētu uzdošu jautājumu, ja drīkst. Drīkst? Mm, jā, nu tāda spriedzīte parādījās tajā pieliktajā galvā. Un nu, tātad jautājums no sagatavošanās sanāksmes. Es gribētu vienkārši saprast, cik liels šis aptvērums. Nu, Eiropol, šis internet referral unit, par ko jūs runājat, tas jau tāds konkrētāks jautājums, bet tātad aptvērums šie modeļi, kā tie darbojas. Mums bija tāds labs pārskats pār to visu. Cik tālu esam šobrīd nonākuši jūsuprāt? Cik liela ir šī problēma, teiksim, nu, lai šis ekstremistu saturs tiešsaistē, kas var tad mudināt citus arī viņiem pievienoties un tā tālāk? Nu, tā tad cik tālu esam pavirzījušies, nu, piemēram, nu, salīdzinot ar visu izvietoto pretnaratīvu, jeb to kontrastējošo naratīvu, vai šī problēma tiek pārvērtēta, jeb nepietiekam novērtēta, un kā alternatīva to risināt, jo, nu, tie, mēs, protams, reizēm to pat neiedomājas, tā tiek vērst uz konkrētām mērķa auditorijām, nevis mums, un tas var mums paskriet galām. Tātad mm, mums, protams, ir statistikas dati no Eiropola bet es vienkārši gribētu rast tādu priekšstatu par to, cik liela ir šī problēma šobrīd, cik tālu esam pavirzījušies ar tās apkarošanu. Nu, tātad, lūk, vispirms došu vārdu koordinatoriem Grīsbekas kundzei, protams, jo viņi ir attiecīgi šīs ter komitejas vadītāji, un tad pēc tam tautas partija, vispirms Mecols kundze, ja? Holmajers kundze, nu tad pirmā tautas partija pārstāv. Merci beaucoup, euh, prezident. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ja tas laikam pazudis tulkojumā, bet nu turpiniet, Natālija, turpiniet vienu. Vai nu visi ļoti pieklājīgi vai noguruši? Natālija, lūdzu, lūdzu. Viņa ir terorisma apkarošanas komitejas priekšsēdētāja. Paldies, godātais priekšsēdētāja, komisāra kungs, godātie kolēģi, pateicos par to, ka esat ieradies pie mums pirmdienas uh, vakarā uh, plenārsesijas uh, sākumā. Vēlos pateikties tātad gan par jūsu klātbūtni, gan par jūsu atpazīstamību visā Eiropā attiecībā uz jūsu pilnvaru uh, izpildi proti cīņu pret terorismu. Es uh, esmu iepazinusies ar sagatavošanās uh, sanāksmes protokolu drošības dialogam un Pagājušās nedēļas fórumā mēs uh, konstatēju daudzas ja, uh, pozitīvas uh, iezīmes, ka kolektīviem spēkiem um, mēs spējam virzīties uz priekšu ātri un ka mēs spēsim rīkoties tikpat ātri, kā šie teroristu tīkli globālā mērogā un Eiropā darbojas. Jautājums par šo kontravēstījumu, kas ar viena kļūst apjomīgāki, pateicoties mūsu kopīgam darbam, lai mēs vērstos pret uh, teroristu idejām, teroristu vēstījumiem. Mēs Eiropā uh, zinām, ka terora akti tiek gatavoti, uh, organizēti ne tikai uh, no šīm teroristu teritorijām, bet ka tas notiek arī šeit uz vietas. Un es gribēju jautāt par uh, dalību valstu pieredzes analīzi, vai visas dalību valstis ir uzsākušas iniciatīvas, uh, oficiālas kampaņas, uh, terorismu propagandas apkarošana, izvērstuši kontrapropagandu, tā kā, piemēram, Francijā ir uh, iniciatīva Stop uh, džihadismam, džihadismam, un uh, vai ir šī pozitīvā pieredze pārņemta visās dalību valstīs, vai šī pieeja ir tāda pati Un mani arī īpaši interesē, un es domāju arī par citiem kolēģiem, kuri aktīvi darbojas īpašajā terorismu komitejā. Jums ir pieejams tāds kopskats, tātad vai uh, ir šādas iniciatīvas, šādi pasākumi īstenoti, uh, dalību valstīs, vai ir tādas iniciatīvas, kas ir ļoti iedarbīgas un uh, ir iespējams ļoti efektīvi sasniegt izvirzītos mērķus. Paldies, Natālija! Jā, šis jautājums tiešām ir ļoti labs Un uh, sagatavošanās sanāksmē bija skaidrs, ka šo iniciatīvu virza dalību valstis, ne tik daudz mēs, un ka dalību valstu pieejas ir arī atšķirīgas, un bija interesanti uzklausīt ekspertu teikto. Tagad Monika ETP grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji komisāra kungs, man arī ir papildus jautājumi ka mums Amrānī bēļu terorisma eksperts skaidroja, ka šī salāfisti sāk aģitēt vai ietekmēt jau bērnus sešu gadu vecumā pamatskolā ar tādām ļoti uh, izstrādātām smalkām metodēm. Uh, un ka tas uh, viss uh, skar draugu loku, ģimenes loku. Mēs visās uh, valstīs, ko esam apmeklējuši, esam dzirdējuši, ka no teroristu zonām atgriežas mājās sievietes un bērni. Šeit viss šiem uh, bērniem ir ļoti dramatiska pieredze. Jau astoņu gadu vecumā viņi ir uh, apmācīti nogalināt īpašās nometnēs. Tas nozīmē, ka viņiem ir uh, nodarīts liels kaitējums, viņiem ir psiholoģiskās traumas un uh, tiek, uh, kā viņus radikalizēt, būtu jādomā, vai dalību valstis koordinē pieju attieksmē pret šiem bērniem, sievietēm, kas atgriežas pie mums un kas ir piedzīvojuši tik dramatiskas situācijas. Otrs jautājums par. Jūs pieminējāt terorisma finansējumu. Es gribētu runāt arī par Panamas dokumentiem. Mums jāpaskatās, kas notiek Eiropas Savienībā, un es uh, konstatēju uh, tiešām um, pārsteidzošs faktus, ka ir uh, šādas uh, viena valsts, kas piedāvā šā īpašas caurums likumdošanā, šāda finansējumam, un ka dažas dalībvalsts ir ļoti atturīgas un nevēlas uh, vienoties par Eiropas līmeņa normām, lai noslēgtu finansējuma uh, plūsmas šos kanālus. Uh, jo šajos Panāmas dokumentos ir gan izvairīšanās no nodokļiem, gan citas lietas, bet, nu, izskatās, ka, ka nav iespējams vienoties par standartiem, lai šādu, šādām finansējumam pieliktu punktu. Birgita, S un D grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, esmu šodien ļoti piekusus, tādēļ runāšu vācu valodā, par ko jau iepriekš atvainojos. Vispirms komisārs uh, Kings uh, sāka runāt par profilaksi un uh, tad arī runāja par uh, terorisma finansējumu. Tā ir ļoti sarežģīta problēma un mums ir iespēja ietekmēt uh, Eh, to visu, ja mēs labi organizējam, mēs varam ietekmēt finanšu plūsmas gan Eiropā, gan eh, tas, kas iet cauri Eiropai. Protams, grūtāk ir vērsties pret trešo valstu finansējumu, kas nonāk pie teroristu organizācijām ārpus Eiropas. Gribēju jautāt, kādas iespējas mums ir šai jomā un vai mēs zinām, no kādiem reģioniem eh, īpaši uh, lielas ir šīs finansējuma plūsmas. Un ir arī um, norādes par to, ka uh, pagātnē tā saucamās rietumu valstis, ja nu nav gluži finansējuši teroristus, tad uh, atbalstījuši diktatorus. Un mums būtu jārunā arī par terorisma cēloņiem un jāraugās arī uh, nākotnē un jāsaprot, kādēļ ir nestabīlas valstis Afganistānā, Irānā, Irākā un kāda ir uh, rietumvalstu loma bijusi par uh, profilaksi. Uh, runājot, ir jādomā arī par terorisma cēloņiem, par mūsu attieksmi pret trešām valstīm kopumā. Šeit ir daži nepatīkami stāsti Tāpat eh, jādomā par eh, tām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas eh, cilvēku radikalizācijā pie mums un kā šīs tehnoloģijas kontrolēt. Uh, Holmajers kundze pieminēja Beļģijas policistus un arī ASV iestādes uh, ir par to informējušas, ka ir uh, ir uh, būt, ja ir uh, iespējams mainīt bērnu rīcību, uzvedību, tad, protams, vērš pie policijas, bet ir jāiesaist plašāka vide, gan uh, arī reliģiskas organizācijas, skola un citi. Teroristiem video materiāli internetā ir ļoti būtiski un tādēļ vai ir pat šī propaganda tā, tik labi organizēta, ka tā ir pieskaņota katrai valstī atsevišķi, un es domāju, ka tādēļ arī nav iespējams Eiropas līmenī kaut kādu vienotu kontravēstījumu sagatavot. Un ir uh, Uh, jābalstās uz dalību valstu pieredzi, par, domājot par to, ko varam darīt. Mēs pagājuši uh, nedēļu arī diskutējām par to, cik liederīgi būtu nu, izdzēst noteiktu veida saturu. Un, protams, ir uh, nepārprotam lietas, ko var izdzēst un kas būtu jāizdzēš, bet tad ir arī palēkā zona. Un šeit mums būtu jāsadarbojas ar privāto uh, uh, privāto nozari un uh, jā, jārūpējas, lai netiktu izdzēsti varbūt tādi saturi, kas nav tik viennozīmīgi uh, traktējami. Tā lāk par profilaksi, par to, kā novērst uh, nodarījumu pastrādāšanu. Šeit nav viss tik vienkārši. Eh, neviena konkrēta valsts to nav panākusi, bet varbūt eh, būtu jāzina par skaitļiem, par to, cik eh, personāls nodarbojas ar šīm lietām un par sadarbību etijas Eh, ir eh, daudz eh, lielāks personāla skaits nekā šādiem profilaks pasākumiem, vai vismaz man tāds priekšstats ir, varbūt, ka, tas, ka situācija mainīsies. Paldies, zaļo grupas vārdā Sargentīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos komisāram par to, ka viņš uh, piesauca mm, naudas ap, mazgāšanas apkarošanas di direktīvu, nu, būs jau tagad devītais trialogs, tas viss velkās, un mēs esam daudzus vilšanās piedzīvojuši šajā dosjē, bet, nu, runājot par šīm, šo debašu kontekstu pagājuši piekdienu apmeklējām Eiropolu, tā bija ter komiteja komitejas uh, delegāciju, jo mēs runājam, ka ir nepieciešama īpaša vienība Eiropas līmenī, kas cīnītos pret naudas atmazgāšanu un uh, uh, cīnīties pret tiem, kas krimināli iegūtas līdzekļus izmanto terorisma finansējumam. Un un mēs esam vīlušies, jo šis šī frāze, kas bija ierakstīta projektā, tagad ir pazudusi, jo dalību valsts tos nevēl, to nevēlas pieļaut un būtībā vairs nav nekādas manevrēšanas iespējas. Tagad tas tiek iekļauts pārskatīšanas klauzulā, eh, runājot par eh, harmonizētāku pie Eiropas līmenī cīņā pret naudas atmazgāšanu. Manuprāt, tas ir negatīvs signāls, ja mēs uh, vēlamies apkarot terorismu, tad izšķiroši svarīga ir sadarbība. Un uh, ļoti žēl, ka nespējam sadarboties uh, apkarojot finansējumu avotus. Tālāk par šiem vēstījumiem. Uh, Jā, mums bija ļoti interesanti uh, klausīties šo prezentāciju, ekspertus. Protams, ir uh, grūti diskutēt par šiem jautājumiem tā publiski, par to, kas strādā, kas nestrādā, jo šeit ir dažādi triki, uh, kas būtībā plašākai publikai nemaz nebūtu jāzina. Tālāk tāds vispārējāks uh, jautājums par uh, teroristu satura vai iespējamā terorista satura izņemšanu no interneta vai izdzēšanu. Un par neatbalstību standartiem. Pagājuši piekdien mums bija zināms pārpratums, varētu teikt, kad mēs runājām ar Nīderlandes koordinātoru terorismu apkarošanas jautājumos. Uh, Mū, manā valstī dati tiek izņemti no apgrozības tikai tad, ja tas ir kaut kas noziedzīgs un to, pret to var uzsākt kriminālu vajāšanu. Kopumā Eiropā, acīm redzot, šī pieeja ir atšķirīga. Un, ja Eiropols, uh, piemēram, ierosina kaut ko izdzēst, ja tas pat nav uh, potenciāli aizstāvams tiesā šāds pieprasījums. Un notiek pastāvīgas debates par uh, saturu, kas uh, cenšas uh, radikalizēt musulmaņus, bet ir arī citās, uh, citā jomā ekstrēmisti ir galēji labējie ekstrēmisti un teroristi Eiropas valstīs. Ko mēs darām konkrēti, lai vērstos pret uh, šādiem vēstījumiem un sasniegtu šo grupu? Un vēl trīs uh, runātāji pieteikušies. Zdehovska kungam vārds. Paldies. Nesmu pārliecināts, vai man pienācās vārds, jo es neesmu ne komitejas priekšsēdētājs, ne koordinators, bet es ar lielu uh, pacietību gaidīju savu kārtu un iespēju piedalīties šajās debatēs diemžēl nevarēja piedalīties šajā braucienā, par ko kolēģi runā, bet tagad par finansējumu. Komisāra kungs, kad jūs runājat par terorisma finansējumu izmantojot bitcoin, manuprāt, tas ir tā ļoti dīvaini, smieklīgi Eh, tā bija atbilde uz kolēģi jautājumu par to, vai terorismu ir iespējams finansēt konceptuāli izmantojot interneta valūtas. Es domāju, ka mums būtu jādomā tā juridiskāk par šiem jautājumiem. Es konsul runāju ar ekspertiem un izrādās, ka uh, Bulgārijā ir uh, milzīgas summas konfiscētas bitkoinos. Bulgāri tātad uh, ir uzkrājuši lielas bagātības šajā valūtā. Es gribētu uh, zināt, vai jūs domājat par šīm lietām un kā jūs paredzat novērst to, ka teroristi izmanto šīs valūtas. Es varu ļoti ātri izveidot uzņēmumu ASV un um, ieguldīt naudu šajā uzņēmumā, un pēc tam es varu finansēt ar šī uzņēmuma starpniecību, ko es vēlos. Pēc tam uh, es varu doties arī uz Kipru un izveidot citu uzņēmumu, un nav nekādas atklātības un caurskatāmības par to, kā šādas struktūras darbojas. Vai esat gatavs cīnīties par šāda veida parādībām, un ja jā, kādā veidā? Uh, finansējumu terorismu, eh, terorismu finansējums, to jūs pieminējāt. Man ir konkrēts jautājums. Nesen eh, pieminējām eh, terorista uzbrukumu Čarlī Hebdo un izrādījās, ka vismaz viens no šiem teroristiem bija radikalizējies cietumā. Viņš pat bija iekļauts īpašā melnajā sarakstā, bet ASV spēcdienesti viņu nenovēroja, un viņi paziņoja, ka vienkārši esot trūcis līdzekļu, lai varētu visus novērot. Un šis cilvēks arī uh, neko īpaši nedarīja, lai pievērstu savu policijas uzmanību un pēc tam pastrādē šo teroraktu kā jūs uh, to skaidrojat, ka mums ir gari, gari melnie saraksti, bet nav naudas, lai uh, novērotu personas, kas šais sarakstos ir iekļautas. Es esmu no mazas Eiropas Savienības valsts. Un Um, manās Facebookā ir 3000 ierakstu, kas draud man un maniem ģimenes locekļiem ar izrēķināšanos draud mūs, nogalināt, draud mūs nogalināt. Es sūdzos par šādiem ierakstiem un nedēļas laikā nesaņemu nekādu atbildi. Tāpat ir pat uh, ievietoti attēli, kur cilvēki ir pie karātavām, bet uh, nekas nenotiek. Vai jūs domājat, ka tādā veidā mēs tiešām varam uh, apkarot terorismu, un vai jūs nedomājat, ka tie, kam pieder Facebook, patiesībā par mums ņirgājas? Jā, man vajadzēja pateikt, ka. Mēs uzaicinājām Google pārstāvjus uz sagatavošanās sanāksmi, bet eh, pēdējā brīdī mums paziņo, ka viņi nevarēs, diemžēl, ierasties. Maite. Gracias, presidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties pirmkārt eh, komisāram par um, viņa mums sniegto ziņojumu un pār to sadaļu, kas attiec uz preventīvo jomu. E, š, e, iepriekš uzstājās kolēģe, kura norādīja par to, ka operatīvā daļa attīstās daudz ātrāk nekā preventīvā. Un e, varbūt tāpēc arī ir vairāk rīcības komisijas eh, rīcībā un vairāk iespēju dalību valstīm virzīt līdzekļus, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Tāpat arī, manuprāt, ir pasākumi, kas ir uzsākti relatīvi nesen. Un es skatos uz atsevišķiem aspektiem, kā pārvirzīšanas metodas sadarbības ar, eh, ar Google un Tāpat arī sadarbība ar Twitteri, kur pirmais tvīts ir datēts ar 7. decembri. Tomēr rezultāts nevieš pilnīgu skaidrību. Otrais jautājums. Jūs runājāt par finansējumu, papildus finansējumam, kas izmantots ir gadiem ilgi un nav minēti fondi no Eh, programmas eh, apvārsnes 2020. Un šī samērā neformālā sadaļa, joma prevencijas sadaļā, šeit es gribētu zināt, vai jūs esat domājuši izmērīt efektivitāti tām darbībām, kas ir paredzētas preventīvajā sadaļā. Tāpat vai jūs esat iecerējuši plānus Uh, izglītotāju izglītošanai arī iekļauj pietiekami daudz apmācību šajā jomā, uh, ņemot vērā to, ka nereti daudzi pat nespēja realitātei iedomāties, kāds, uh, kādi ir fanātiķi, jo iespējams, ka šo cilvēku pieredze ir ar daudz nevainīgākiem uh, Eh, cilvēkiem. Un tāpat es eh, gribu jūs aicināt vairāk strukturēt preventīvo sadaļu un arī strukturētā eh, veidā ņemt vērā attiecības ar atšķirīgajiem kontekstiem, ar kuriem mēs saskaramies Eiropas Savienībā, ne tikai atsevišķi no tiem, un arī, lai izglītotāji būtu cilvēki ar pieredzi konkrētajās vietās. Paldies, Jureko kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs, paldies par sniegto informāciju. Jūs atsījāt, ka mums ir jākoncentrējās uz tām grupām, kuras īpaši ir atbildīgas par radikalizāciju. Un mēs mēģinam strādāt pie šiem jautājumiem, iegūt informāciju, to aktualizēt, bet mēs gribētu zināt, kā komisija identificē šīs grupas un kādi būtu arī terorismu iemesli. Nākošais runātājs Anna Gomeša. Runātāja nav ieslēgts mikrofons. Paldies, protams, ir ļoti sarežģīti veidot šo kontranaratīvu, kad visas dalība valstis pietiekami nenodarbojas ar integrēšanas, sociālās iekļaušanas darbu. Taču mans jautājums būtu, kādā mērā šāda naratīva eh, netiek veicināt brīdī, kāds Eh, valstis kā Saudārābija, citas maksā par imāmiem, par eh, sludinātājiem, kur strādā skolu. Un ir avoti, lai izplatītu visradikālākos viedokļus. Un at, tas atvieglo radikalizēšanu. Un tāpat Tā kā jūs runājāt par terorismu finansēšanu, kā jau kolēģis sacīja, es eh, biju tajā darba grupā, kur pagājušā nedēļa apmeklēja Hāgu un Eiropolu mītni. Jūs sacījāt, ka jautājums par Eiropas uh, FIU ir ārkārtīgi būtisks. Ja mēs e, nevaram nodrošināt e, būtisku rezultātu Eiropas FIU un pilnīgu caurskatāmību, kā arī identifikāciju uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar uzņēmē darbību Eiropā. Taču to, tas nav tas, ko vēlas mūsu dalībvalsts. Judīti runāja par suverenitāti, taču paturēsim prātā, ka šeit nav runa par suverenitātes jautājumu, šeit ir runa par to, kā var tikt aizsargāti pārkāpēji, noziedznieki un teroristi. Ja mēs tik pievērsīsim visu uzmanību tikai suverenitātei, tad mēs sagatavosim tādu naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvu, kas nebūs vērta e, papīra, uz kuras tā ir uzrakstīta. Un Tas ir jāsaprot dalībvalstīm. Ir runa par terorismu apkarošanu, par organizētās noziedzības apkarošanu, kura finansē terorismu. Un visbeidzot, man būtu jautājums, ko mēs, ko komisija dara uh, attiecībā uz kriptovalūtām, ne tikai par bitkoiniem ir runa, kā tās var izmantot eh, organizētās noziedzības finansēšanām, ne, ne tikai terorismu, vai ir bijusi kāda sadarbība. Komisārs Muskovisī ir e, nācis klājā ar paziņojumu, kā PVN izmanto pat Al-Qaida terorisma finansēšanai, un šiem jautājumiem jāpievērš ir uzmanība. Paldies! Um, I have just one more speaker, Mrs. Vergia. Is there anyone else I've missed? Marija Kristīne Veržjā, pēdējā runātāja. Paldies. Es atvainojos, komisāri, ka es palaidu garām praktiski visu jūsu uzstāšanos, bet man bija vēl viena sanāksme, kurā bija jāpiedalās. Es vēlēju sacīt, ka jo tālāk mēs virzamies darbā, vai, mēs, vai tas būtu šeit komitejā vai citur, kā to apliecina sanāksmes, kas ir notikušas, jo vairāk mēs zinām, ka nav viegli risinājumi, jo vairāk mēs apzināmies, ka skatījumi ir atšķirīgi, mēs zinām, ka iesaistītās puses šajā jomā ir ārkārtīgi daudzveidīgas. Un paralēli tam, jo vairāk mēs uzklausām dalībvalstis, jo vairāk paliek iespējas, ka tās ir pieķērušās savām valstiskajām kompetencēm un nacionālajai suverenitātei. Vienlaicīgi tiek apstrīdēt tas Eiropas Savienības darbība šajā jomā tiek apgalvots, ka Eiropa ir vainīga, ka tā nedara to, kas tai bija jādara. Un esmu nobažījusies, ka rezultātā jūs varat nākt klajā ar visai reducētu, pat vienkāršotu diskursu. Un es um, bažījos, ka šāda vienkāršošana patiesi saprot, ka mēs virzāmies uz priekšu preventīvajā sadaļā. Es bažījos, ka tā nav savietojama ar līdzsvaru starp drošību un brīvību. Vēl jau vairāk esmu nobažījusies dzirdot kolēģis, kuri domā, ka Francijā būtu eh, varēts novērst atentātus, ja policijas rīcībā būtu vairāk finanšu uzraudz, cilvēku uzraudzībai. Runa nav par to. Uh, Un es gribētu no jums vairāk dzirdēt pār līdzsvaru starp drošību un brīvību. Esmu no Francijas, man ir e, zināmas bažas šajā jomā, ņemot vērā manā valstī pieņemtos pēdējos likumus. Un pēc tam turpinot e, Annes Gomešas uz, uzdoto jautājumu par sadarbību ar trešajām valstīm. Anna pieminēja līdz valstis. E, Taisa skaitā pēc eh, misijas, kura bija uz Francijas, un nobežīsies par sadarbību ar Turciju, jo mēs visi zinām, ka Turcijas terorisma definīcija ir, maigi eh, sakot, grūta, sarežģīta, un šobrīd Daudzas personas atrodas Turcijas cietumos cīņas pret terorismu bārdā, lai gan šie cilvēki neko teroristiski nav izdarījuši. Un šeit es nonāku pie priekšējā jautājuma tāds, kad ir sadarbība ar trešajām valstīm, kuras nepievērš pienācīgo vērību brīvības jautājumiem. Paldies. Tās Eh, tā bija pēdējā uzstāšanās, vai eh, no TER komitejas vēl kāds grib ko sacīt? Nē, tādā gadījumā vārds komisāra. Try, uh, uh... Paldies par uzdotiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt eh, maksimāli uz tiem. Un es negribu, lai kādam paliktu neatbildētās jautājums sajūta. Priekšsēdētāji, jūs iesākāt ar lielo kontekstuālu jautājumu par problēmas mērogu. Mēs savu uzdevumu pildām gan tajā, kur mums ir bijusi bijis jāstrādā ar desmitiem tūkstošu materiālu elementiem un ar e, uzņēmumiem, kuri strādā un ir izstrādājuši savas automatizētās detekcijas pasākums, bet mums vēl ir simtiem tūkstošu neapstrādātu materiālu elementu, un tāpēc mums ir uh, tik daudz izaicinājumu gan tempā, gan apjomā. E, par tempu runājot, jo, jo ilgāk kaut kas e, ir pieejams, jo vieglāk to ir izplasīt, izplatīt. lai mēs varētu šī materiāla izplatību ierobežot. Tāpat par apjomu runājot, cik daudz progresu mēs varam panākt ar lielajām platformām, jo pastāv migrēšanas problēmas citām. Kā jūs sacīju, Eiropols un es strādājam ar vairāk nekā ar simts platformām, kas ir detektējuši šo materiālu. Un mēs nespējam sasniegt visas no tām, piemēram, dažas no tām ir identificē sevi ar islāma valsti un ir grūti panākt sadarbību ar šādām. Taču mēs varam efektīgākā veidā sasniegt citu platformu ekosistēmas. Mēs varam panākt labāku rezultātu tad, kad materiāls tiek identificēts un koplietots ar tiesību sargājošām iestādēm. Un nonāku pie jautājuma būtības, mēs labāk varam uzraudzīt, kā mēs to darām, jo cešos gados šeit ir e, jautājums par e, atgriezenisko saikni no mūsu partneriem. Vai tas ir e, Eiropola paveikts darbs, vai tas ir darbs, kas ir paveikts dalību valstīs, kurās nav attiecīgas uh, um, struktūras vai arī ar partneriem platformās. Taču kopā salikt visu šo ainu vēl aizvien ir uh, liels izaicinājums. Tāpat es vēlos atgriezties vēl pie jūsu sacīta elementa, ko atspoguļoja arī uh, šķiet kolēģis Sargentīnī uh, par to, uz ko mēs koncentrējamies. Pirmkārt, un tas skaidri izriet no Eiropola darba un is, uh, inciting... referālās vienības. Mēs piekritīsim, kā runājot par terorismu apkarošanu, ir nopietnas lietas, kas ir nelikumīgas. Tā ir apmācīšana, rekrutēšana, vervēšana, mudinājums eh, ceļotos konflikt zonām, lietas, par kurām mēs esam vienojušies un pret kurām ir jāvēršās, jo tās ir nelikumīgas. Tāpat Eh, darbības, kas eh, kūda uz terorismu. Eh, direktīva skaidri tas ir norādīts, un pirmais, ko mēs darām, koncentrējoties uz šo saturu, ir koncentrēties uz tādām lietām, kas ir saistītas ar visā Eiropas Savienībā saprotamām lietām, izprastām lietām pār cīņu pret terorismu. Ir e, Eiropas Savienības likumdošana, pateicoties taiskaitā parlamentu darbam, kas ir viendabīga visās dalībvalstīs. Otrakārt, pēc tam, kad šāds materiāls ir ticis identificēts, atbildot e, deputātei Sargentīnī, Eiropolam ir dialogs ar platformu, lai redzētu, vai un kāda platforma to ir izvietojusi un vai tas ir noticis saskaņā ar viņu pašu atsaucas te, eh, noteikumiem un pēc tam par eh, lēmumu, par, eh, kas var tikt pieņemts par to, vai saturs ir pretrunā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts likumdošanu. Šeit ir runa par veiksmīgu sadarbību ar platformām un attiecīgā materiāla izņemšana, kas var sasniegt 80 līdz 90 procentu. Šeit ir runa ne tikai par džihadismu saražotu saturu, bet par saturu Eh, neatkarīgi no tā, kas to ir saražojis. To var attiecināt gan uz labēj, galēji labējo vai balto. Uh, so uh, Baltās rases pārākums sludinātājs satur. Bet šeit mēs runājam par materiālu kopumā. Tālāk par pretnaratīva e efektivitāti, uz kuru vairāk no mums atsaucās, tā skaitā deputāta Grīsbeka. Tas ir nopietnas izaicinājums. Tieši tāpat kā viss preventīvais darbs, tad, kad ir runa par izvērtēšanu tajā, cik mēs esam strādājuši efektīvi. Es varu piekrist kolēģiem, kuris, kurš sacīja, ka ir e, lielākais e, izaicinājums pārveidot uh, šos, um, šo pieredzi par reālu. Reālu pieredzi man ir nācies strādāt uh, Ziemeļīrijā, izmantojot uh, tehniku sadarbībā ar uh, kopienām un sadarbībā ar jauniešiem, un es apzinos, cik sarežģīti ir šādas programmas organizēt un izvērtēt to, efektivitāti, bet pilnīgi noteikti šādas programmas ir jāiecer pat, ja jums izdodas sasniegt tikai atsevišķus individus. Un tad, kad mēs runājam ne tikai ar uh, atsevišķiem individiem vai ieslodzīto grupām vai jauniešiem, bet esat tādā vidē kā internets. Mēs varam domāt par programmām, kas var nodrošināt labākus rezultātus. Deputāta Grīsebeka uzdeva jautājumu, vai visas dalībvalstis veic šādus pasākumus. Atbildi ir, ka man. Uh, nav pilnas skaidrības par to, ka visas dalībvalstis to izteno, bet tās, kurām ir sava pieredze eh, darbā eh, ar šo problēmu, ir izveidojušas programmas Stop Jihad, kas, manuprāt, ir lieliska platforma, un es turpinu to ieteikt pārējiem kā modeli ir beļģu programma, ir vācu programma, demo, dzīves demokrātijai, kas um, var darboties federālā līmenī, tā ir izveidota ņemot vērā Vācijas uh, apstākļus, apvienotai karaliste ir modeļi, kas varētu tikt izmantot citur, bet ne visur, jo tie ir ņemti vērā konkrētos apstākļus. Un Nīderlandē ir projekts Speak Up kas ir ļoti veiksmīgs un īpaši piesaistas eh, studentus un jauniešus. Es nedomāju, ka šeit var izmantot eh, pieju viens izmērs dar visiem, ka arī tiešsaistē ir jāņem vērā konkrētie apstākļi un izaicinājumi. Es domāju, ka mums ar, jāsadarbojas ar nozari šajā sakarā. Jūsu nosaucāt Google, eh, kuri nestiedz atbildi, jūs varētu nākt klajā ar vēl vienu mēģinājumu, jo vi, eh, tās būtu labs risinājums, kā izmantot viņu tehnikas, kā identificēt cilvēkus eh, komisāru. Thank you. E, Google sakarā es domāju, ka mums e, izdosies panākt rezultātus. Turpin komisārs, neuzklausiet to kā kritiku, es domāju, ka tiek veikts liels darbs, lai varētu meklēt informāciju, kas varētu būt radikalizējoša un pēc tam attiecīgi novirzīt šos meklējumus arī šādas iniciatīvas ir, pie tādām mums ir jāstrādā. Mēs esam redzējuši piemērus citās dalībvalstīs. Tāpat izskanēja jautājums par trešo valstu aktivitātēm, vai tai būtu salafisti, kā pieminēja deputāta Holmajer, vai finansējums no trešām valstīm, ko pieminēja deputāta Sipele. Mēs apzināmies to, ka trešo valstu finansējums un ietekme ir būtiska šajā jomā. Ir bijušas uh, plašas diskusijas, un mēs esam apmeklējuši cilvēkus uz vietām, piemēram, Molenbēka, tā bija viena no pēdējām eh, vizītēm, un ir ļoti grūti uzreiz identificēt, ko mēs varam darīt Eiropas Savienības līmenī, lai kādu konkrētu problēmu risinātu. Ir gadiem, kad valsts vienreiz tāds sadarbojas, eh, un kā tas sadarbojas ar reliģiskajām autoritātēm. Tas ir atkarībā no valsts. To, šo aspektu nedrīkst ignorēt, tāpat arī nedrīkst ignorēt eh, atgriezušos um, personu īpatsvaru, jo arī tos varētu iesaistīt, pat ja viņi paši nav bijuši iesaistījušies vardarbībā, viņi varētu izplatīt vēstījumu pār vardarbības, viņi varētu sludināt vardarbību. Tas ir būtisks aspekts. Pagājušai šovasar tika veikts eh, pētījums par at, atgriezušamies eh, cīnītājiem, un šeit bija arī nopietnas izaicinājums attiecībā uz integrāciju, pār to, kāds varētu būt. Uh, uh, so, uh, extreme... Es priecājos, ka esam nonākuši tik tālu, ka esam pievērsušies šiem jautājumiem. Tad arī par šo personu, kas atbrauc atpakaļ. Un te nerunājam tikai par jauniešiem, kā identificēt riskam pakļautās grupas, Jurkfungs un virkne citu vaicāja ar to saistīts jautājums. Tam jānotiek pamatoties uz pieredzi. Nu, tiem, kas ir šais fronts pirmajās līnijās, to zina. Un ir arī virkne tādas grupas, kas, nu, ir tādas īpaši fokusā šeit, bet tās nav ekskluzīvi tikai šīs grupas jaunieši, kas nav izglītības ciklā. Uh, Ehm, cietumnieki, bijušie cietumnieki, ir tādas konkrētas grupas, bet tas arī tas nav visu izslēdzošas ekskluzīvas grupas, un tāpēc esam strukturējuši šo RAN tīklu tieši tādā veidā, kā to esam darījuši, tā lai tie, kas praktiķi, kas ar to stā, strādā, var padalīties ar pieredzi, mācīties savstarpēji no šīs pieredzes, un tad arī šo fokusu pārvirzīt vajadzības gadījumā. Integrācijas veicināšana ir daļa no izaicinājuma, atbildot Gerens kundzei Un viņi varbūt labprāt arī nu, uzzinās to, ka mums komisijā pat šodien agrāk bija, šodien no rīta bija diskusijas par to, kā komisijas e, ietvaros varam tā struktūrāli horizontāli strādāt tā, lai šīs politikas tiktu vērstas arī ar attiecīgiem izdevumu posteņiem uz e, nodarbinātības veicināšanu, izglītības veicināšanu, plašām tādām sadarbībām, e, sadarbības jomām, rīcībām, kultūras pasākumiem, kas varētu veicināt integrāciju un kas tādējādi varētu ļaut vērsties pret radikalizācijas izplatīšanos un šādiem materiāliem. Nu, vēl viena lieta par trešām valstīm. Trešām valstīm ir zināma problēma ar šiem cilvēkiem, kas atgriežas. Īslām valstī sabrūkot uz vietas, uh, Mm, radušās diskusijas par to, ka šie cilvēki varbūt tad vēlas atgriezties Eiropā. Mēs to pavisam pamatot, protams, esam ietvēruši savā problēmu lokā, bet ļoti daudz no šiem ārvalstu teroristiem, kas bija Irākā, Sīrijā, nemaz nedodas uz Eiropu, bet dodas uz citām trešām valstīm. Un tā ir problēma, jo šie cilvēki, kas, lūk, atgriež uz šīm citām valstīm vai, nu, lūk, vēl dodas uz vēl kādām citām nestabilitātes jomām, vai tā būtu Afganistāna, Jemena. Uh, Lībija, un tad tur šo nu, jomu, tā teikt, spēcina tālāk. Un mūsu interesēs, protams, ir palīdzēt arī šīm valstīm, vismaz mūsu kaimiņos, kuras ietekmē šāda veida radīta spriedze. Uh, šo cilvēku atgriešanās rezultātā, pārvietošanās rezultātā. Tāpēc arī lielu centienus ieguldam šos citu dialogu veidošanā. Virkne programmu tieši šai kontekstā ir vērsts uz to, lai veicinātu drošību, to starp arī eh, tieši šīs terorisma kontekstā tuvākajos kaimiņos. Un eh, nesenas aplēses liecina, ka, piemēram, 2 miljārdi eiro ārēji programma finansējuma es eh, kontekstā ir ietvēruši šādas drošības dimensijas, kas ir svarīgas tieši šādam darbam. Šo darbu darot, Un te es atbildu arī mazliet uz pēdējo jautājumu, ko uzdev Veržjā kundze. Šo darbu darot, piemēram, ar Turciju vai nu vienalga kurām citām valstīm, mēs vienmēr pārliecināmies, ka sadarbība pamatojas uz mūsu vērtībām. Mēs negrasāmies veicināt sadarbību, kas iet pretrunā šīm vērtībām vai tās kaut kādā veidā diskriminē, diskreditē. Uh, Nu, mazliet par bitkoiniem vēl pirms pārējiem pie plašākiem naudas atmazgāšanas jautājumiem. Tātad šis konkrētais jautājums par um, to, ko jūs, kungs, vajadzētu par bitkoiniem kā terorismu finansējumu avotu. Mēs es, apzināmies šo problēmu. Pirmām kārtām, ja kaut kas tiek darīts ar bitkoiniem, kas notiek nelegāli, tad tas tik un tā ir jārisina, jebkurā gadījumā. Uh, bet pavisam konkrēti šeit koncentrējamies uz bitkoinam un citām virtuālajām valūtām kā iespējamu veidu, kas ļautu veicināt naudas atmazgāšanu un attiecīgi noziedzības un terorisma finansēšanu. Tāpēc Eiropals ir izstrādā, ir organizēts virkni konferences, šeit pēdējā bija vēl šovasar, par to, kā spēcināt cīņu pret ļaunprātīgu virtuālo valūtu izmantošanu kriminālām naudas atmazgāšanas un cita veida nu, tam līdzīgiem nolūkiem. Mm, esmu redzējuši šos konferenču ziņojumus, ja jūs tos ne, nesat varbūt vēl redzējuši, varu padalīties ar jums ar tiem. Tālāk jautājumi, tālāk, kas saistīti ar to, ko darīsim, lai spēcinātu uh, šos FIU Um, darbu, šo vienību darbu, lai vērstos pret naudas atmazgāšanu kopumā, tīpaši tāds gadījumos, ka tas saistīts ar terorismu finansēšanu. Es piekrītu tiem, kā Sargentīnī, Gomes skundzei un citiem, kas teica, ka pastāv šeit, zinām, Eiropas dimensija, un uz to mums arī vajadzētu koncentrēties, un tāpēc arī darīja visu iespējamo, pat varbūt um, izgāja ārpus no savas kompetences, eh, nevis kompetences, bet, eh, nu, man uzdotā jautājuma, kad runāju par naudas atmazgāšanas direktīvu un atbalstu šai direktīvai, un vēlējos uzsvērt, ka tajā brīdī, ja un kad es ceru, ka kad jūs eh, izlemsiet spēcināt FIU šais vienības un attiecīgos pārskatāmības reģistrus, kas nāk kopā ar šo 4. un 5. naudas atmazgāšanas direktīvu, tad mēs tādā gadījumā nu, pētīsim, ko mēs tālāk vēl varam darīt lietas labā. Protams, ka ar jums apspriedīsimies par to, bet mēs vēlētos, lai tiesības sargājošās iestādes saņemtu piekļuvi Nacionālajiem centrālo banku reģistriem varētu arī pētīt, kā tālāk uzlabot šo sadarbību starp finanšu izlūkdienestiem un tiesību sargājošām iestādēm tieši tāpēc, lai spēcinātu šo Eiropas līmeni šādos jautājumos. Es nezinu, vai tas eh, nu, ir tā uzmudrinoši. Nu, varbūt, ka tas ir tā demotivējoši, zinot, ka var pats vēl tik drausmīgi daudz darba priekšā. Un es jūtu jums, protams, līdzi, ņemot vairāk jums jau devītais trilogs, nu pat ir priekšā par nākamo naudas atmazgāšanas direktīvu. Bet es domāju, tas ir ļoti svarīgs darbs, ļoti svarīgs darbs, jo finansējums terorismam un naudas atmazgāšana un tam līdzīgi visi šīs noziedzīgi elementi neizudīs paši par sevi. Ne, viņi mainās, attīstās un kļūst pat varbūt sarežģītāki, arvien mazāk pakļaujas kaut kādai kontrolējumu Mums līdz ar to arī sava reakcija ir jāsina un, un, un jātīsta tālāk, tāpēc mums cieši jāsadarbojas ar Eiropolu. Paldies par jūsu apņēmību, par entuziasmu šais jautājumos un eh, katrā ziņā esmu gatavs atgriezties pildot to jautājumiem, ja kaut ko neesmu šeit atbildējis. Paldies, domāju, kolēģi piekritīs, ka tieši tāpat kā pagājušais. E, Jūs vienmēr sakāt naudas atmazgāšanas direktīva, bet tā nav naudas atmazgāšana, tā ir direktīva, kas vērsta pret naudas atmazgāšanu. Protams, tā tāda nianses, tas tā vienmēr notiek. Bet, nu jā, daudz smaga likumdošanas darba vēl ir priekšā, turklāt gribu arī visiem kolēģiem atgādināt, ka tas vien, ka jūs esat šeit, jau nozīmē, ka esat daļa no šīs drošības dialoga, no šīs divgadējās, divgadēj, divreiz gadā notrumo sanāksmu schēmas, kuras ietvaros vēlamies spēcināt drošības dimensiju. Un vēlreiz gribu atgādināt kolēģiem, kas um, surumgrāt strādā pie šīs terorisma apkarošanas direktīvas un citām direktīvēm, kā tā, ko jūs nu pat arī minējāt kas ir strateģiski mērķi. Nu, paldies visiem tiešām kolēģi un šī komiteja ir darījuši ļoti daudz, ko lai tas kļūtu par realitāti. Un vēl gribu arī teikt, ka jūs, protams, atskaitaties tēr komitejai. Uh, kas, protams, ļoti aktīvi šobrīd darbojas, un tā, protams, turpinās aktīvi darboties arī nākamo, nākamajā pusgadā, īstenos apmeklējums uz citām pilsētām, Parīzi, Londonu un tā tālāk. Tātad mēs sekojam jūsu darbam. Nav tā, ka es tikai Twitterī skatos, ko jūs tur rakstāt. Daudz citi arī to dara, un zinu, ka nesen jūs bijāt Molenbekā, jā, es to jau zināju, un jūs darāt visu šīs lietas ļoti labi, bet esmu šī oficiālā saikne ar šo komiteju, manuprāt, ir ļoti svarīga Un um, šīs diskusijas bija pilnīgi noteikti svarīgas, ļoti saturīgas, manuprāt. Šīs sagatavošās sanāksmes tieši tāpat. Paldies vēlreiz. Trešais drošības dialogs notiks 18. gada pirmā pusgadā, un es vēlos, lai šī komitīja saglabātu šos spēcīgās saites drošības dialogā, un, protams, arī ar ter komiteju nenoliedzam. Saprotu, ka Eh, ja kolēģi nedzirdēja, varbūt viņi nebija sanāksmes sākumā šeit, jūs rīt liksiet priekšā sadarbspējas plānu, prezentēsiet to. Es domāju, ka mēs izmantosim tādu agrīnu iespēju, lai to, to drīz pēc tam arī apspriestu. Tā ir lieta, kas šeit mūs visus ļoti interesē. Tas būs vēl viens ziņojums, pie kā strādās šī komiteja nenoliedzami. Tātad jūs to prezentēsiet rīt. Mēs pēc iespējas ātrāk labprāt to apspriestu ar jums atkal vēl viens svarīgs ziņojums, kas mūs interesē. Un tātad, kolēģi, vēlreiz paldies! Es zinu, ka ir pirmdienas vakars Strasbūrā un tā tālāk, bet paldies, ka bijāt šeit, paldies par lieliskajām diskusijām. Komisāra kungs jau ir pie tā pieredzes, viņam tas nav nekas sarežģīts. Bet jebkurā gadījumā paldies jums, paldies arī jums un visai jūsu komandai. Thank you. Thanks, colleague. Paldies, kolēģi, paldies par šīm debatēm. Tagad neliela pauzīte līdz 20.30, kad būs elektroniskais balsojums. Tātad 20.30. Pauzīte. I know some of you just want to get on with it, but uh, we don't have the numbers, so we have to wait till exactly 20. Es saprotu, ka daudz vēlētos jau turpināt darbu tieši tagad, bet mums nav vajadzīgais skats deputāti, tāpēc jānogaida līdz 20.30. Dear colleagues, um, I'm ready to start. Godātie kolēģi, esmu gatavs sākt balsošanu, bet uh, izskatās, ka uh, vēl uh, visi nav pabeiguši sarunas. Varu drusciņu pagaidīt, kad jūs būsiet gatavi, tad sāksim balsot. Thank you, Thomas, for that. Um... Paldies, Tomas, par uh, iedrošinājumu. Uh, one member doesn't have a voting card and she has a... Vienai deputātei nav līdz balsošanas kartīt, viņa mani ir brīdinājusi, mēs ņemsim vērā viņas balsojumu. Kolēģi, Sāksim balsot elektroniski. Jā, man arī āmurīts nevisai labs šoreiz pagadījies. Nav skanīgs. Nav skanīgs. Uh vēršanās pret naudas atmazgāšanu krimināla tiesiskiem līdzekļiem, par uh, sarunu uzsākšanu un sarunu vešanas komandu sastāvu, sarunu procesā tika panākt vienošanās starp Uh, referentu ēnu referentiem par 3, 5 un 6 kompromisu ir jābūt atsevišķam balsojumam un par noteiktiem pantiem būs atsevišķi balsojumi. Es gribu jautāt, vai referents uh, Korāo kungs vēlas ko teikt? Nu, ļoti īsi. Mani priecēja tas, ka es pēc 15 stundu ilga brauciena tomēr esmu šeit nonācis. Vēlos vispirms pateikties ēnu referentiem, kuri, ar kuriem strādājām pie ziņojums. Ziņojums ir uh, nozīmīgs gan komitejai, gan parlamentam, un tas ir ieguldījums ciņā pret organizēto noziedzību. Un uh, vēršanos pret noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Un arī mēs cenšamies panākt lielāku progresu politiskā ziņā. Vēlos pateikties vēlreiz visiem ēnu referentiem. Paldies, Korau kungs. Es saprotu, ka dažiem kolēģiem ir bijis ļoti grūti uh, šurp nokļūt šodien. Tagad pāriesim pie balsojuma. Sāksim ar 28. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par pirmo pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par otro pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis par trešo pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts otrā daļa tam pašam pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. 114. un 115. grozījums. Balsojam par abiem kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 4. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par piekto pantu, pirmā daļa, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts, otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 144. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par sesto pantu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 162. grozījums. Sākam balsot. Arī mašīnas šovakar strādā lēnāk. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par septīto pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par astoto pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 8a jaunu pantu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 173. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 9. pantu, sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par nē, es atvainojos, kolēģi. 9.28. Sākam balsot. Paldies, ka man aizrādījāt. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par desmito pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 12. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 13. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums, uh, sākam balsot, tas ir par apsvērumiem, beidzam balsot. Pieņemts 31. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 33. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūrī viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jūrī divi. Sākam balsot. Arī mašīna izskatās nogurusi. Beidzām balsot. Pieņemts. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 2 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Juri 3 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 2 un pirmais grozījums ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 46. Uh, grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Jūrī 4 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9-3 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Juri 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 57. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Juris 7. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 9-5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 66. par beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. DV6 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 74. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9-7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jūrī 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. Nēs atvainojos. Grozījumi 73 līdz 85 blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. Jūrī 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad noslēguma balsojums eh, ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 39 balsīm pār, neviens nebija pret un 4 deputāti atturējās. Tagad lēmums par uh, sarunu uzsākšanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi nobalsojuši, nepajautāju. Tātad tagad beidzam balsot pieņemts, 38 pār, neviens nebija pret un divi atturējās, apsveicām referentu un arī ēnu referentus. Zinām, ka dažiem kolēģiem bijis ļoti grūts ceļš šurpu. Šī ir arī mūsu pēdējā sanāksme šai gadā. Visiem pateicos par sadarbību, kaut arī izskatās, ka neviens neklausās, bet tomēr visiem priecīgus Ziemassvētkus. Tiksimies!